Es ceru, ka mēs turpināsim šādā pašā garā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tas bija pēdējais runātājs, un tagad sanāksme tiek ap.